américaine en matière de, de droits des passagers euh, qui euh, pourrait euh, euh, résulter dans une sorte de conflit de loi avec la nôtre. Euh, radīt zināmus uh, tiesiskus konfliktus ar mūsu likumdošanu, un mēs pievēršam jau ASV uzmanību tām grūtībām, kas šajā sakarā varētu rasties. Tas arī būtu viss, ko es varētu teikt atbildot uz tām bažām, ko pauda komitejas deputāti. Jūs varat rēķināties ar to, ka Eiropas komisija jūs pastāvīgi informēs par to, kā šis nolīgums tiek īstenots dzīvē. Paldies! Paldies! Ir patīkami dzirdēt, ka mēs varam rēķināties ar komisijas atbalstu, bet uz vienu jautājumu jūs tomēr neatbildējāt kolēģis lūdza uh, balsošanas, uh, balsojot plenārsēdē, varētu komisija nākt klajā ar paziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums, ko man uzdeva, bija tāds par deklarāciju, par uh, nolīgumu ieviešanu un trešo sarunu fāzi. Uh, Es atbildēju, ka pēc manām domām tas varbūt nebūtu labākais veids, kā virzīties uz priekšu transatlantiskajās attiecībās. Šodien, ar eh, noslēdzot šo nolīgumu, mēs pēc manām domām esam sasnieguši visu, kas bija iespējams ar eh, no ASV partneriem. Bet ir svarīgi arī, lai mēs eh, ar parlamenta atbalstu eh, virzīties uz priekšu, eh, runājot par īpašumtiesībām un kontroli, tātad virzīties uz priekšu nolīguma īstenošanā, cerot, ka reiz šis nolīgums palīdzēs mums eh, nodrošināt Eiropas uzņēmumiem arī vairākuma īpašumtiesības ASV aviācijas uzņēmumos. Tad uh, tiktu atjaunots līdzsvars īpašumu un kontrolas tiesībās. Un tomēr atklāt runājot, es uh, nedomāju, ka būtu nepieciešams vērsties atkal padomē, prasot jaunu sarunu vešanas mandātu par jaunu protokolu, kurā būtu runa tieši par to, ka no šā brīža e, ir uh, nodrošināts pilnīgas apusējas īpašuma tiesības un kontroli. Paldies! Es tagad uh, mazliet vilcinos, nezinu, ko darīt, vai turpināt diskusiju Lichtenbergers vai jūs par, vai jūs par procedūru. Es nerunāšu par saturu, kaut gan es to ļoti gribētu, jo šī informācija no komisijas nebija īpaši um, tāda daudzsološa vai nomierinoša. Komisija saka, ka tā nevēlas izdot deklarāciju. Mēs savukārt uzskatām, ka nu, ka tas nav nolīgums sevišķi labs, bet mēs tomēr to atbalstīsim. Bet varbūt eh, tiešām pastāv iespēja izstrādāt rezolūciju un ierakstīt tajā, ka šis nolīgums tika kritizēts, jo pretējā gadījumā par mums vienkārši pasmiesies. Lūdzu, referents. Lūdzu, došu jums vārdu noslēguma uzrunai. Un lūdzu, pasakiet, nu kādā virzienā tad mums ko tālāk darīt? Paldies, priekšēdētāji. Secinājumi ir atrodami dokumentā. Te ir runa par to, ka komisijai jābūt gatavai turpināt diskusijas par nākamo, tātad nākamajā pārunu posmā, piemēram, par liberalizāciju, par ārvalstu investīciju iespējām, par pasākumiem vides aizsardzībām, labāku koordināciju politiskās stratēģijas jomā un pasažieru tiesību jomā ar nolūku labāk aizsargāt pasažieru. Tas viss dokumentā ir izlasāms. Un šeit ir arī komisija tiek aicināta turpināt darbu. Dīvaini, ka komisija ir tik ļoti pašapmierināta, jo šobrīd nolīguma teksts nav tik ambiciozs, kā mēs gribam. Tas nav tas, ko mēs vēlējami, vēlējāmies. Un Mm, tas varbūt ir solis pareizā virzienā, un varbūt kādreiz mēs pieredzēsim vienot, vienoto gaisa telpu vai kopējās debesis visā pasaulē. Varbūt tas ir, tas ir tas mūsu ideāls, uz ko mēs ejam, bet eh, vienošanās starp ASV un Eiropas Savienību nosada 60% gaisa satiksmes nozars pārvadājumu, un tas ir tiešām ļoti daudz. Apvienotā komiteja var, vai tā turpinās apspriest noteiktas problēmas vai sarežģījumus, ir izstrādāt noteikumu, kas ļaus labāk sadarboties nākotnē bet es gribētu lūgt izpratni um, pret parlamentu deputātiem. Mēs vēlamies, lai darbība notiktu aktīvāk. Jā. Inkomst, die hebben we te slikken. Tātad runa ir par to, vai mēs atbalstām šo nolīgumu vai nē. No parlamenta puses mēs varam izstrādāt rezolūcijas um, projektu par to, kāda ir mūsu attieksme, bet grozījumu uh, termiņš ir. Overleg met de shadows, nog eens even kijkt termiņš grozījumiem 2. februārs, balsojums 28. februārs. Un mums vajadzētu izmantot visas iespējas, kādas mums ir, pirms mēs balsojam, bet balsot varam tikai par vai pret. Varbūt jūs, tad referentkungs, varētu apspriesties ar kolēģiem un atspoguļot rezolūcijā to, par ko mēs šeit šodien runājām. Uh, Un lūdzu, parunājiet ar kolēģiem un formulējiet rezolūcijas projektu. Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Arī runa ir par gaisa satiksmes nolīgumu. Šoreiz gaisa transporta nolīgums starp, starp Eiropas kopienu un Kanādu. Paldies, priekšēdētāji! Tikau kundze. Ziņojums, par ko mēs tagad runājam, attiec uz Eiropas kopienu un Kanādu. Tas ir tāds ietvar vai pamat nolīgums, tāds kā paraugs. Uh, Un no vienas puses viss noteikumi šeit ir tādi izlīdzināti, sabalansēti, jo abām pusēm ir iecerēts piešķirt vienādas tiesības, bet no otras puses pirms šis nolīgums vispār uh, sāka, pirms pie tā sāka strādāt, bija noslēgti 19 divpusēji nolīgumi ar Kanādu. Uh, un nesen Eiropas kopiena tiesa atzina, ka daži no šiem noteikumiem šajos divpusējos nolīgumos ir pretrunā ar Eiropas kopienas likumdošanu, un līdz ar to tika dots uzdevums izstrādāt vienotu nolīgumu, kas nāktu divpusējo nolīgumu vietā. Un šajā nolīgumā runa ir par atvērtu kopēju gaisa telpu un tās radīšanu starp Eiropas Savienību un Kanādu. Un ar šo nolīgumu ir paredzēts novērst jebkādus šķēršļus no abu, pus, abu pušu darbībai attiecīgi otrās puses teritorijā. Uh, un ir paredzēts šo nolīgumu īstenot tādā pakāpeniskā veidā, ir paredzētas investīcijas, bet ne pirmajā sākuma posmā. Ir noteikts pārējais laiks, un runa ir par četrām fāzēm vai četriem posmiem. Pirmais paredz, ka ārvalstu īpašniekiem piedarošo kapitāla daļu īpatsvara ierobežojums ir 25%, un tas nozīmē, ka abu pušu aviosabiedrības var dibināt, vai uzņēmēji var dibināt jaunus uzņēmumus otras līgumslēdzējas puses valstī. Uh, Un šī pakapien, pakāpeniskā uh, pieeja attiecās gan uz investīcijām infrastruktūrā, bet tāpat arī uz sociālo, uh, pasažieru tiesību, klimata aizsardzības noteikumu ievērošanu un tā tālāk. Abas līguma slēdzēja puses ir iecerējuši cieši sadarboties tieši izpēt šī nolīguma, um, protams, tās vēlas izpētīt, kā šis nolīgums ietekmēs vides normatīvus un vides situāciju. Un ir iecerēts izstrādāt arī uh, noteikumus, kādu kompensāciju pasažieri var saņemt, ja uh, lidojums nav noticis. Un es gribētu uzsvērt, ka šis nolīgums salīdzinājumā ar iepriekš apspriesto uh, um, nolīguma ar ASV ir daudz ambiciozāks attiecībā uz pieju tirgumu, bet uh, savukārt daudz vājāk formulēts tas ir attiecībā uz sociālajām, sociālajām, sociālajām tiesībām un attiecīgajiem noteikumiem ir iecerēts veidot jaukto komiteju, kurai būs jāparūpējas par to, lai tiktu ievērotas starptautiskās sociālo tiesību normas. Un es vēlreiz uzsveru, ka šis ir tāds pirmais paraugu nolīgums. Es ceru, ka visas politiskās grupas to varēs atbalstīt. Eh, Paldies eh, referentei par ļoti eh, izsmeļošo un skaidro ievadrunu. Un tagad vārds Groškungam. Paldies! Paldies referentei par šo ieteikuma projektu. Un tas es gribētu teikt dažus vārdus par to, ka galu galā pēc šī nolieguma parauga varētu nākotnē izstrādāt arī citus. Šeit ir virkne tādu jaunu, interesantu noteikumu. Un ceturtais posms, ja es pareizi saprotu, man patīk, ka šeit ir runa par kabotāžu. Un tas nozīmē, ka šeit tādējādi tiek nodrošinātas ne tikai investīcijas, bet arī ļoti tāda korekta sadarbība starp abām pusēm. Es piekrītu arī visam, kas ir teikts par drošības aspektu. Runa ir par to, ka ir jāpārbauda pašreizējie drošības standarti un to ievērošana. Uh, bet nākamais solis būtu savstarpēja atzīšana un līdz ar to jādomā um, sadarbība kļūtu vienkāršāka, cita starpā arī tiem, kas ir tieši atkarīgi no tā, kā drošības standarti tiek ievēroti, proti klienti, lietotāji savstarpēja standartu atzīšana, protams, vienkāršo sadarbību. Kopumā mēs atbalstām jūsu ieteikuma projektu un ziņojumu un domājam, ka to var arī atbalstīt bez ierunām. Paldies. Kolēģi Meisnere lūdzu. Paldies. Paldies tikau kundze par šo ziņojumu. Man nekas daudz nav ko teikt. Jūs būtībā esat ietvērus šeit visu, kas ir nozīmīgs un salīdzinot ar ASV nolīgumu, šis, protams, ir daudz labāks, mums patīk daudz labāk, to tiešām varētu izmantot kā paraugu turpmāk, varbūt tiešām arī ASV gadījumā varētu piemērot tādu pakāpenisku pieeju. Es atbalstu šo tekstu. Paldies, Lichtenbergers kundze. Es uh, lielās līnijās piekrītu teiktajam. Šis nolīgums tiešām ir labāk sabalansēts nekā nolīgums ar ASV un kā Eiropiešiem un Eiropietēm mums ir jāraida ļoti skaidrs signāls, ka mēs vēlamies būt līdzvērtīgi partneri, nevis, nevis uh, tādās saimnieku un kalpatiecībās diskutēt. Ļoti svarīgi, ka šeit ir pieminēta sadarbība drošības jautājumos, un no tā nedrīkst atkāpties. Tas attiecas arī uz sociālajiem jautājumiem, par kuriem šeit vēl, manuprāt, uh, varētu eh, runāt vairāk, bet kopumā šis nolīgums ir visnotaļ atbilstošs, lai varētu strādāt turpmāk. Paldies! Prima, dank u wel. En dan nu de voorzitter van de. Labi, paldies. Tagad Eiropu. I was going to actually mention that uh, I can also speak as chairman of the Canada delegation and, and, and certainly um, along. Jā, es tāpat kā lielākā daļa kolēģu ECR grupā mums ir maz iebildumi pret šo ziņojumu, bet es tomēr gribu teikt, šajās un iepriekšējās debatēs izskanēja viena lieta, un to es adresēju arī šo komentāru Eiropas komisijai. Šķiet, ka Eiropas komisija uzskat joprojām, ka tā var uh, rēķināties ar parlamentu atbalstu uh, jau a priori, ka mēs par visu nobalsosim un ka mums nav nekādas uh, teikšanas par šo nolīgumu saturu. Un ir pienācis laiks, lai, apro, lai komisija saprot, ka situācija ir mainījusies un lai parlaments saņemtu informāciju par šiem nolīgumiem jau no paša sarunu sākuma. Un šeit ir SWIFT piemērs jāpiesauc. Komisija, komisijai bija gal galā jāatzīst parlamenta loma, un es gribētu komisijai teikt, ka šeit ir plašāks uh, konteksts jāskata runājot par šiem nolīgumiem. Un tomēr es gribu apsveikt šo nolīgumu, tas ir pozitīvs uh, sasniegums. Un uh, tas ir jāskata arī kontekstā ar plašākām sarunām starp Eiropas Savienību un Kanādu par tirzniecību dažādās jomās. Es ceru, ka šie nolīgumi net Um, netiek skatīti izolācijā, bet gan kopējā kontekstā, domājot par ko, tirzniecību kopumā starp Kanādu un a, Eiropas Savienību. Un a, es gribētu pievērsties vienam punktam, ko daži kolēģi tā nedaudz pieminēja. Proti šeit ir runa par vienu a, drošības kontroles punktu Bet šajā gadījumā nevar Kanādu skatīt izolēti, jo liels, liels īpatsvars uh, pasažieru, kas dodas uz Kanādu, brauc tranzītā caur ASV. Un jāskat šī tranzīta situācija, jo tajā šī problēma vēl saglabāsies. Protams, ja brauc tranzītā caur Toronto, teiksim, vai caur Monreālu, tad var būt viena punk viens drošības eh, kontrols punkts, bet ja brauc caur ASV, tad tas nav iespējams. Un eh, mums, protams, būtu jāvirzās uz Ziemeļ Amerikas Eiropas Savienības vienas pieturas drošības sistēmu un vispār ir jādomā par šiem drošības apsvērumiem un tirgu atvēršanu. Un mums vienkārši jāapzinās, ka Kanādu nevar skatīt izolēt no visas Ziemeļamerikas. Paldies. Jā, tagad es gribētu uzklausīt komisijas viedokli. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentei Tikalkundzei par šo ziņojumu un par pozitīvo vērtējumu minētam nolīgumam. Un es saprotu, ka arī komiteja kopumā uh, šo nolīgumu vērtē pozitīvi. Tas uh, saskan ar uh, to vērtējumu, ko mēs uzskatām, ka šis varbūt ir tas labākais nolīgums, ko mums ir izdevies līdz šim noslēgt. Tas varētu būt tāds kā paraugs citiem nolīgumiem bet, diemžēl, nevienmēr tas ir iespējams. Un to mēs redzam, domājot par nolīgumu ar ASV. Šis nolīgums jau dod reāls rezultātus, jo Kanādas likums, kas ļauj pāriet no 25% īpatsvaru uz 49% īpatsvaru ārzemju ārvalstu īpašumu tiesībām Kanādas aviokompānijās jau ir pieņemts, tagad šis likums vēl ir jāpublicē, tātad līdz ar to mēs esam jau šā līguma otrajā posmā, kas mums palīdzēs iegūt arī pārvadājumu tiesības. Un uh, mēs varam tikai uh, priecāties par šādu situāciju. Bet ir tiesa, ka vienā punktā mēs ne, neesam pavirzījušies uz priekšu tik tālu, kā mēs vēlējāmies, proti tas ir 19. pantā, kur ir runa par nodarbinātību, bet mums ir jāapzinās arī, ka sarunas bija ļoti grūtas uh, par šo pantu. Kanāda Kanādai bija lieli iebildumi runājot par nodarbinātību, un tomēr mēs panācām vienošanos, un es varu jums apliecināt, ka katru reizi, kad būs nepieciešams, mēs šo nolīguma normu arī piesauksim. Tikā kundze jau uzskaitīja visus tos sasniegums, kas ir panākti, un es uh, me, visu šeit neatkārtošu, bet es tikai pievērsīšos vienam punktam, proti drošības jautājumam. Šobrīd jau ir eh, sasniegts jūtāms progress eh, attiecībās starp mums un Kanādas administrāciju. Mēs esam izveidojuši tā saucamo vienas pieturas drošības kontroli. Bet, eh, protams, vēl paliek šī problēma attiecībā uz tranzītu caur ASV Un tātad eh, arī šajā jautājumā tomēr mēs esam sasnieguši jau progresu. Tas arī bija viss, ko es vēlējos komis, komisijas vārdā teikt šajā jautājumā. Pateicos vēlreiz tikau kundzei par viņas ziņojumu. Paldies par jūsu reakciju un vēl vārds tikau kundzei noslēgumu vārdiem. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Kā es jau teicu, šis noliegums varētu kalpot kā paraugs turpmākiem aviācijas noliegumiem starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Es ceru, ka jūs visi atbalstīsiet šo. Paldies! Paldies! Tāpat kā attiecībā uz citiem, ko, par ko mēs runājam šodien, mēs varam par to balsot vai to noraidīt, un varam arī izstrādāt rezolūciju. 2. februārs ir grozījumu uh, termiņš, iesniegšanas termiņš, un balsojums būs 28. februārī komitejā un martā balsojums plenārsēdē. Paldies kolēģei Tikau kundzei. Jūs esat arī nākamā ziņojuma, nākamā nolīguma autore par Eiropas Savienības un Brazīlijas nolīgumu par civilās aviācijas drošību. Paldies! Nolīgums ar Brazīliju. Tajā runa ir par civilās aviācijas drošību. Tas ir pēc formas un pēc sava veida atšķirīgs nolīgums salīdzinām ar tiem, par ko mēs runājām iepriekš. 14. jūlijā 2010. gadā Eiropas Savienība to parakstīja, bet šobrīd tas netiek piemērots. Un tas ir izskaidrojams ar padomes lēmumu, kurš vēl nav pieņemts. Tātad tas vēl nav stājies spēkā līdz Agrāk bija seši nolīgumi ar Brazīlijas Federatīvo republiku, un šie divpusējie nolīgumi zaudēs savu spēku, tiklīdz spēkā stāsies jaunais. Runa ir par neierobežotu un savstarpēju um, certificēšanas, certifikātu atzīšanu attiecībā uz civilās aviācijas drošību. Un šo nolīgumu vēl var grozīt, var mainīt arī pievienotos protokolus, un mēs aicinām komisiju regulāri informēt Eiropas parlamentu par būtiskākajiem grozījumiem. Šeit nolūks ir atvieglot um, tirzniecību un pakalpojumu sniegšanu, ir paredzēts ar šī nolīguma uh, ieviešanu izvairīties no pārklāšanās, no dubultas tādas funkciju izpildes. Un, kā es jau teicu, runa ir par apusēju uzticēšanos un apusēju atzīšanu visās lidojuma derīguma jomās. Ir iecerēts um, atzīt certifikāciju apusēji, uh, neatkārtojot certifikācijas pārbaudas bez vajadzības. Nolīgumā ir noteikta procedūra, kā certifikāciju var novērtēt vai, vai kā var saņemt informāciju par to. Kā es jau teicu, ir garantēta nepieciešamā elastība, ja rodas kādas problēmas drošības jomā, un es domāju, ka šis nolīgums radīs priekšrocības gan uh, Eiropas Savienības uzņēmējiem, gan arī Brazīlijai, jo procedūras ir vienkāršotas un certifikācijas atzinuma apusēja atzīšana ļaus arī uh, ietaupīt līdzekļus. Tagad labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Paldies! Dank ook, eh, niet alleen voor het gedane werk, maar ook... Liels paldies, Tikau! Paldies, Tikau kundze! Paldies ne tikai par jūsu darbu, bet arī par to, ka jūs tik īsi un kodolīgi varat izklāstīt, par ko tur ir. Tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvjus. Trīs minūtes, ne vairāk. Vispirms taksājas kungs, lūdzu.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 tas, šis nolīgums ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai runājot par drošības jautājumiem. Pēdējo gadu laikā tiešām ir bijuši sarežģījumi. Tagad ir iespējams, ja priekšsēdētais pārtrauc runātāju. Alle boksen, of is het alleen? Oh.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 Kā es teicu, nav paredzēts tulkojums šodien no portugāļu valodas. Vai jūs varat izteikties angļu valodā? Lūdzu, tad dariet tā. Jā, es varētu runāt arī nīderlandiešu valodā, bet mans vārdu krājums, diemžēl, ir ļoti, ļoti ierobežots. Labi, tādā gadījumā turpināšu angliski. Diemžēl. Um, Sākumā gribētu izteikt nožēlu, ka man nav iespēja izteikties savā dzimtajā valodā, kā tas ir citiem kolēģiem, un gribētu jau iepriekš pateikties komisijai, ja te varētu kaut ko darīt. Es neesmu vienīgais šajā komitejā, kam ir portugāļu valoda dzimtā valoda, nu, un gribētu tikai, lai tiek atzīmēts šis mans protests. Priekšsēdētājs, es uzreiz izteikšos, pilnībā jums piekrītu. Es nezinu, kas īsti ir noticis vai kādēļ tas šodien rada problēmas, nezinu, bet atzīmējam jūsu komentāru, pilnībā tam piekrītu un noskaidrosim, kas tad īsti notika. Es pats to nesaprotu, bet tagad jums tiek dots vārds. Jā, es piepūlēšos uh, un cerams, ka nākotnē varēšu arī nīderlandiešu valodā izteikties. Labi, lai izteiktos īsi, kodolīgi, jo laiks iet uz priekšu, teikšu sekojošo. Gribētu pateikties referentes tik augundzes darbam, jo darbs ir paveikts patiešām lieliski. Un kāda svarīga lieta, ko gribētu uzsvērt, ir tas, ka šis nolīgums būs sniegs pozitīvu ieguldījumu gan Brazīlijai, gan arī Eiropas Savienībai. Vakardien komitejā tikāmies ar Brazīlijas vēstnieku, uh, un viņš norādīja uz divām lietām, kas Brazīlijai šobrīd ir ļoti svarīgas. Pirmkārt, sarunas starp um, Eiropas Savienību un Merkusūru un divi nolīgumi par civilās aviācijas drošību, kas uh, bija iestrēguši Eiropas parlamentā. Domāju, ka tas sniegs ieguldījumu arī Eiropas Savienībai, jo Brazīlija ir ne tikai lielākā ekonomika pasaul, pasaulē, bet arī desmitais lielākais Eiropas Savienības komerciālo darījumu partners. Šajā nolīgumā ir iekļautas daudzas lietas, kas um, nodrošinās ieguvumus gan uh, civilās aviācijas drošības kontekstā, un te tiek atzīta certifikācija, uh, ar nolīgumu palīdzību tiks veicināta savstarpēja uzticības starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Un, manuprāt, tas atspoguļos arī sistēmu, kas šobrīd pastāv Eiropas Savienībā. Uh, vēlreiz runāt par procedūru gribētu tikai uh, izteikties, ka Eh, ļoti žēl, ka parlaments ļoti vēlu ir iesaistīts šajā procedūrā un gribētu aicināt eh, tomēr, lai šis nolīgums tiek noslēgts, jo abām pusēm tas ir vienlīdz būtisks. Paldies! Liels paldies! Gribētu arī uh, teikt attiecībā uz to, ka jums nebija iespēja izteikties. Nākamais runātājs. Paldies! Tikaukuns ziņojums ir ļoti labs, mums vajadzētu to atbalstīt, lai arī padomi pēc iespējas ātrāk var pieņemt lēmumu, lai attīstās tirzniecības sakari un uh, turpinās laba sadarbība. Paldies! Bring. Paldies! Ļoti veiksmīgs komentārs no jūsu puses. Bet varbūt tādēļ arī paspēsim kafijas. Nākamais runātājs. Paldies! Man ir īsts jautājums. Brazīlijā, diemžēl, mums bija jāredz dažas drošības problēmas tieši lidošanas jomā. Un mans jautājums ir, vai tās tiešām ir pilnībā novērstas, jo tas par to jābūt skaidrībai pēc, pirms mēs ejam tālāk. Dokumencija. Labi, atzīmējām jūs jautājumus. Tagad vērsīsimies pie komisijas. Ceru, ka jūs arī uzklausījāt visus jautājumus, lai varētu uz tiem sniegt atbildes. Fosteres kundze sākumā. Pavisam īsi, liels paldies referentē, ļoti labs darbs paveikts, visi jautājumi šeit ir ietverti, un, manuprāt, svarīgākais jautājums bija uh, tas, ka saistībā ar drošību uh, Brazīlijā bieži vien šim uz, Uh, jautājumam netiek, netika pievērst pietiekama uzmanība. Tagad tas tiek darīts un novērtēju arī to, ka kolēģi veiksmīgi novērtē referentes darbu. Lielas paldies! Paldies! Tagad vēršamies pie komisijas, ņemot vērā Lichtenbergeras kundzes jautājumu. Dodam vārdu jums atbildēt. Yeah. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlreiz pateicos tik augundzei par viņas ziņojumu un par secinājumiem, pie kā viņa ir nonākusi. Komisija ir iepriecināta par to, ka šie secinājumi ir tādi paši kā attiecībā uz nolīgumu ar Kanādu. Es arī saprotu no komitejas deputātu teiktā, ka valda vienprātība par šo nolīgumu jūsu vidū. Es tikai vēlējos atgādināt, ka tāpat kā līdzīgu nolīgumu gadījumā ar ASV un Kanādu, mūsu mērķis ir panākt ap, divpusēju vai apusēju sertifikātu atzīšanu. Uh, attiecībā uz uh, aeronautikas produktu certifikāciju un arī uz uh, šo produktu ražošanu un arī certifikācijas atzinu apusēju atzīšanu lidojumu derīguma jomā ne tikai runājot par lidmašīnām, bet arī par to apkopi un arī par lidmašīnu komponentu apkopi. Šīs nolīgums ir solis uz ciešāku sadarbību ar Brazīliju, kura ir jāatgādina ceturtais lielākais aviācijas tehnikas ražotājs pasaulē. Tādēļ šī sadarbība būtu jāpaplašina vēl tālāk, ne tikai uh, attiecībā uz certifikātu apusēju atzīšanu, bet arī uz uh, uh, drošības pasākumiem, uz uh, pilotu licenšu atzīšanu un arī uz drošības uh, kontroles uh, atzīšanu un arī jādomā par uh, datu apmaiņu, negadījumu izmeklēšanu un citiem jautājumiem. Līdz ar to šis aptvērums ir ļoti plašs šī nolīguma būtība, proti certifikācijas atzinuma apusēja atzīšana, uh, ir ļoti plaša, liels sasniegums, jo šobrīd nepastāv nekādu nolīgumu drošības jomā starp Brazīliju un jebkādu Eiropas Savienības dalību valsti ir zināmi administratīvi nolīgums ar dažām dalību valstīm un Brazīliju, un arī pastāv, un tas ir kaut kas jauns, kopš 2004. gada pastāv administratīva vienošanās starp Eiropas uh, gaisa satiksmes drošības aģentūru un atbilstīgo Brazīlijas uh, civilās aviācijas iestādi ANAK. Rezultāts ir tāds, ka tas ietekmē arī uh, avio pārvadājumus un tirzniecību ar aviācijas ražojumiem. aviācijas satiksmēs plūsmas starp Eiropas Savienību un Brazīliju ir ievērojami pieaugusi pēdējo gadu laikā. Un pat administratīvi nolīgumi starp mūsu aģentūru un attiecīgo Brazīlijas aģentūru jau palīdz nosērkt virkni produktu, kas palīdz uh, veikt eko ietaupījumus ražotājiem, jo nav nepieciešams divkāršs certifikācijas process. Tomēr šis nolīgums ir iecerēts tā, lai visi aeronavigācijas ražojumi tiktu pakļauti apusējas certifikātu atzīšanas procedūrai. Tas palīdzētu šai nozarei samazināt izdevumus, sertifikācijas vajadzībām, bet arī palīdzētu eh, samazināt pakalpojumu izmaksas eh, apkopes jomā. Atbildot Lichtenbergers kundzei, es gribu teikt, ka jau no paša sākuma mēs Brazīlijai norādījām, ka mums ir nepieciešams, lai viņi veic papildu pasākums drošības jomā un uh, aviācijas drošības uh, aģentūra ir veikusi papildu pasākumus pēc uh, nolīguma parakstīšana 2010. gada jūlijā. Tika inspicētas uh, uh šīs darb, uh, uzturēšanas darbnīcas, un tās tiks uh, certificētas tikai tad, kad Brazīlijas certifikācijas sistēma būs pilnīgi ekvivalenta Eiropas certifikācijas sistēmai. Un ir ļoti skaidri norādīts uz šo principu arī pašā nolīgumā. Līdz ar to es varu nomierināt Lichtenbergers kundzi viņas bažās. Paldies! Nu, tas selectieve prijs zal u daar een duidelijk antwoord. Liels paldies par šo ļoti skaidro atbildi. Gadiem ilgi es biju uh, Nī Nīderlandes uh, par gaisa transportu atbildīgo iestāžu uh, tātad sastāvā un jāsaka, ka šajā nolīgumā Liktenbergers kundzes uzdotie jautājumi ir veiksmīgi atspogļot. Bet tagad vārds referentē lūdzu. Liels paldies! Gribētu pateikties komisijas pārstāvim, kā arī liels paldies kolēģiem. Es patiešām ceru, ka atbalstīsiet šie, šī nolīguma noslēgšanu. Un gribētu arī teikt, ka uh, šī daļa saistībā ar apkopi uh, ir ļoti svarīga, jo mēs runājam arī par nākotni, par tirgus attīstību nākotnē, par jaunu pamatlīgumu. un mums nepieciešams, lai darbotos uh, savstarpējā certifikātu un uh, apkopes atzi, uh, atzīšanas sistēma, un gribētu norādīt uz to, ka Brazīlijā ir par 600 uh, lidostām vairāk nekā Eiropas Savienībā, un tādēļ šie jautājumi ir ļoti būtiski. Lielas paldies! Labi, liels paldies visiem kolēģiem, jo īpaši uh, Paldies tik sēra kungam, kas izteicās angļu valodā diskusijās, un paldies arī tik aukundzei par lielisku paveikto darbu. Esam noteikuši arī datumus. 9. februāris ir datums, līdz kuram varat iesūtīt grozījumus. 15. martā notiks balsojums transporta komitejā, un maijā uh, šis jautājums tiks skatīts plenāru sēdē. Labi, tālāk uh, pārējiem dosim vārdu Uģes kungam, kas ir um, referents attiecībā uz finanšu gada budžets izpildus apstiprināšanu vairākām aģentūrām, kā arī Cezar un tā tālāk. Došu vārdu tātad referentam, skatos, ka um, pulkstenī un ceru, ka vairāk par 4-5 minūtēm šim jautājumam nebūs nepieciešams. Lūdzu, jums vārds. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir vairākas aģentūras attiecību, attiecībā uz kuru budžeta izpildi apstiprināšana ir iekļauta darba kārtībā, un jāsaka, ka šīm aģentūrām ir vairākas kopējas problēmas. Tādēļ mēģināšu izteikties tādā ļoti vispārīgā veidā attiecībā uz tiem aspektiem, kas ir kopēji un tad konkrēti runāšu par dažādo aģentūru konkrētajām problēmām. Sākumā gribētu runāt par Eiropas jūras drošības aģentūru. Sākumā gribētu pateikties ēnu referentam, mums izdevās ļoti veiksmīgi sadarboties, notika ļoti auglīga viedokļa apmaiņa, un tā rezultātā mums izdevās vienoties par tekstu, ko šodien esam arī iesnieguši. Un nu, runājot par būtību. Kas attiec uz šo aģentūru, tad mums radās tāds iespējas, ka ļoti būtiski šeit pieminēt ir Eiropas revīzijas tiesas ziņojumu, kurā tika uh, skatīti ikgadējie uh, rādītāji, lai tie būtu regulāri un pamatoti. Kopumā, protams, jāsaka, ka ir tomēr problēmas. Bet ir tomēr dažādas situācijas, kurām būtu nepieciešams pievērst parlamentu uzmanību, jo tieši parlamentam ir politiskā kontrola un ir jautājumi, kam nepieciešams pievērst arī komisijas uzmanību. Pirmai, pirmā lieta, uh, kas būs acīm redzama katram, kas kaut ko saprot par budžetu, ir tas, ka 2009. gadā aģentūra saņēma 44 miljonus 335 tūkstošus eiro un iztērēja 48 tūkstoši 300 tūkstošus eiro. Un šeit ir visai būtiska uh, um, atšķirības starp ieņēmumiem un izdevumiem, bet mēs saprotam, kāda ir, kāds ir iemesls, jo netiek uh, respektēts tēriņos ikgadība, ik, ikgadējības princips. Un tas ir vairāk tāds politiska rakstura jautājums, kuru uh, vajadzētu tomēr ņemt vērā. Mūsuprāt, aģentūra nav Uh, izvēlējušies pietiekami rūpīgu vai striktu pieeju attiecībā uz konkrētiem pasākumiem un uh, pārnesumiem no dažādām budžeta sadaļām un uh, arī apropriācija atcelšanas. Tomēr mums vajadzētu rūpīgi ņemt vērā un paraudzīties uz faktu, uh, ka aģentūra ir apņēmusies uzlabot kontrolas un plānošanas līmeni, un tā ir apņemšanās, kuru mums vajadzētu savukārt no mūsu puses apņemties nākamgad pārbaudīt, jo šai aģentūrai, nu, mums vajadzētu pārliecināties, lai aģentūra pilda savus solījumus, un mēs nevaram uh, to vienkārši ignorēt. Turklāt ir arī dažādi principi, kā piemēram caurskatāmība, uh, nediskriminācijas principi, un tie, tie mums visiem ir jārespektē. Aģentūra no savis, uh, savas puses saka, ka uh, iepirkumu procedūra pilnībā atbilst finanšu regulas principiem un prasībām, un mēs no savas puses aicinām aģentūru tālāk uh, izstrādāt um, snieguma indikātorus, bet ir vēl kāda lieta, kam gribētu pievērst visu kolēģu uzmanību. Ir problēmas arī saistībā ar uh, personāla darbā pieņemšanas procedūru. Kopumā šī procedūra nerespektē, caursk uh, šajā procedūrā netiek respektēts caurskatāmības princips Uh, uz ko atsaucos jau arī iepriekš. Mums vajadzētu atgādināt aģentūrai, ka tai ir jāturpina strādāt un patiesībā jāpāriet uh, un jā, jāizmanto nediskriminējuši un caurskatāmi darbā, darbinieku darbā pieņemšanas metodas un pasākumi bet arī revīzijas palātas uh, viedoklis uh, attiecībā uz šo aģentūru ir norādījis uz vairākām regulārām problēmām. Tādēļ kopumā atzinumā mēs aicinām attiecīgo uh, aģentu komiteju apstiprināt šīs aģentūras budžeta izpildi. Paldies! Um, Paldies! Paldies! Vai jūs runāsiet vēl atsevišķi par citām aģentūrām vai par visām kopumā? Benissimo, procedo allora tutti insieme. Tad par pārējām arī piereizes. Nākamā ir Eiropas aviācijas drošības aģentūra. Arī šajā gadījumā revīzijas palāta konstatēja, ka kopumā um, nekādu pārkāpumu nav un noteikumi ir ievēroti. Šeit saistība apropriācijas bija vairāk nekā 31 miljonus eiro. Un šeit nav arī īpaši tik lielas starpības uh, starp saistību un maksājumu apropriācijām kā iepriekšējā gadījumā, apmēram tikai 2 miljoni eiro, bet pastāv arī pretruna proti par s, nu, ziņojumu sastādīšanu katru gadu. Šis princips nav ticis ievērots, bet aģentūra ir apstiprinājusi, ka tā e, grib izveidot jaunu budžeta struktūru un izmantot turpmāk tādu skaidru grafiku un labāk kontrolēt līdz ar to, kā tiek izmantoti līdzekļi. Um, ziņojumā ir minēti, revīzijas palāta ziņojumā ir arī minēti tur, konstatētie trūkumi. Uh, var eh, redzēt, ka dažos gadījumos personāla atlas nav bijusi īsti pamatota vai nav īsti pamatots, kāpēc izvēlēts tieši šis, šis darbinieks. Un aģentūra ir apsolījusi ievērot turpmāk, vai ka tā ir, tā ir apliecinājums, ka tā ir ievērojusi noteikumus personāla atlasē. Eh, Un es domāju, ka šeit mēs varam atzīt, ka budžeta, budžet, varam apstiprināt budžeta izpildi. Nākamā aģentūra - Eiropas dzelzceļa aģentūra. Revīzijas palāta kopumā ir atzinusi, ka kopumā viss ir noticis likumīgi, pārskati ir ticami un pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi būtiskajos aspektos. Bet ir arī dažas problēmas. Šeit arī nav ievērots pienākums sniegt pārskatus katru gadu. Un var redzēt, ka līdzšinējie aicinājumi uzlabot darbu tomēr nav noveduši pie um, labāka rezultāta. Revīzijas palāta ir konstatējusi, ka ir atceltas un aizkavējās iepirkuma procedūras, arī maksājuma izpilde atkārtoti aizkavējās un uh, gada laikā ievērojami grozīta gada darba programma. No politiskā uh, skatu punkta tas ir ļoti nozīmīgs pārkāpums. Tāpat revīzijas palāta ir atzinusi, uh, ka aģentūra ir ļoti sniegusi ļoti aptuvenas atbildes uz šiem pārmetumiem vai aizrādījumiem, ar to nepietiek. Var ir atzīts, ka um, ienākošie rēķini netiek centralizēti reģistrēti, faktūra rēķina reģistrēšanas sistēmai ir trūkumi un tāpēc kavējas maksājumu apstrāde. Zinām, uzlabošanās ir vērojama tieši rēķinu apstrādes jomā. Un aģentūra ir apņēmusies uh, uzsākt centralizētu rēķinu reģistrāciju kopš pagājušā gada septembra. Pamatlīdzekļu inventarizācijā revīzijas palāta ir konstatējusi nepilnības, bet aģentūra apliecinājusi, ka 2010. gada pārskatos nepilnības būs novērstas. Un arī šeit no vienas puses tā ir tāda politiska, politiska problēma, jo šai aģentūrai ir divas mītnes vietas. Un vēl es gribētu pateikt, ka ir problēmas ar civildienesta noteikumu ievērošanu. Un trīs darbinieku izcelsmes vieta ir mainīta ar atpakaļējošu datumu. Tāpēc aģentūra ir aicināta atgūt visus nepamatoti veiktos maksājumus. Un vēl vienu minūti veltīšu vispārējiem, vispārējām piezīmēm Kopumā parlamenta kompetence ir pieaugusi un arī pilnvaras, un līdz ar to ir pieaugusi arī, nu, pieaudzis birokrātijas sloks. Un uh, Eiropas nu, administratīvās iestādes tiek noslogotas vēl vairāk līdz ar to. var redzēt, ka noteiktu darbinieku nu, attieksmes dēļ cieši nu, Eiropas administrācijas reputācija. Ir jāuzmanās, lai Eiropas institūciju reputācija netiktu, um, nekļūtu sliktāk tikai tāpēc, ka darbinieki neievēro uh, civildienesta noteikumus. Un šis aspekts ir būtisks, un to vajadzētu skatīt padziļināti, jo tas iegūst arvien lielāku nozīmi. Mums ir nepieciešams, lai mums būtu iedzīvotāju uzticēšanās, un tas attiecās gan uz uzticību dalībvalsts iestādēm, gan arī Eiropas iestādēm, aģentūrām. Uh, Un līdz ar to varu pāriet pie, pie Cēzara kopuzņēmuma 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanas Saskaņā ar revīzijas palātas viedokli Cēzara kopuzņēmums tiek vērtēts pozitīvi, pārskati ir ticami un darījumi būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi bijuši. Bet dažas problēmas ir konstatētas. Šī aģentūra, šis Cezara kopuzņēmums vēl tikai tiek veidots. Un regula tika pieņemta 2008. gada 16. decembrī. Uh, Šeit liela nozīme kopuzņēmumā ir tam, ka tas ir publiskā un privātā sektora partnerības struktūras, nu, piemērs, bet šī aģentūra ir novērtēta pozitīvi, kaut gan tas nenozīmē, ka viss ir brīnišķīgi. Banku kontos noguldītie depozīti depozīti 2009. gada beigās sasniedza 86 miljonus eiro, un tas liecina, ka ir pārkāpts budžeta gada pārskata princips. Un tas liecina par to, ka aģentūra nav izlietojusi līdzekļus tiem nolūkiem, kam tie tika piešķirti un kur piešķiršanai piekrita arī Eiropas parlaments. Kopumā var teikt, ka revīzijas palāta ir atzinusi, ka darījumu iekšējā kontrola nav bijusi gluži pareiza 2009. gadā un līdz 2009. gada decembrim vēl nebija ieviesta integrēta vadības sistēma, kas ļauj sadalīt izmaksas konkrētiem darbu kompleksiem un noteikt darbības izmaksām paredzētos finansējuma avotus. Bet kopumā ziņojums ir pozitīvs un arī šeit budžeta izpildi var apstiprināt. Paldies! Ugjasa kungs, jūs sniedzāt daudz informācijas. Man šķiet ļoti interesanti to uzklausīt. Jūs runājāt par visām aģentūrām atsevišķi, bet man ir jautājums pirms es došu vārdu kolēģiem. Jūs teicāt, ka dzelzceļa aģentūra um, un nepietiekamā apjomā ir izpildījusi budžetu, vai jūs tad atbalstāt to, ka ir jāapstiprina budžeta izpilde dzelzceļa aģentūrai, vai tomēr nē? Jūs sacījāt, ka šeit problēma ir bijis visvairāk, un tomēr jūs gribat, lai budžeta izpilde tiktu apstiprināta. Sì, Presidente. Jā, priekšēdētāji, arī šeit mans secinājums ir apstiprināt budžeta izpildi, jo kopumā arī revīzijas palāta atzina, ka nu, lielās līnijās tomēr viss ir bijis likumīgi un pareizi. Un mēs kā um, Mēs kā auditori īsti nevaram uh, uzstāties, tas nav manā kompetencē, bet uh, vienkārši izskaidrojums uh, izmaksu uh, tēriņiem ir tas, ka šai aģentūrai ir divas mītnes vai divi sēdekļi. Un tā ir jādarbojas abās šajās mītnes vietās, un Bet runājot par tehnisko pusi, mums ir pienākums nu, informēt sabiedrību un Eiropas parlamentu, protams, par atrastajiem trūkumiem un par visiem, visām nebūšanām un pārkāpumiem, kas ir atrasti. Bet kopumā, es domāju, jā, var apstiprināt budžeta izpildi. Un vēl es gribētu piebilst vienu lietu. Manuprāt, tā ir pēdējā iespēja, kas dodama aģentūrai, lai tā nākamajā gadā tiktu pilnīgi galā ar atrastajiem, ar problēmām un trūkumiem. Un es domāju, ka mēs varam arī lepoties ar to, kā kopumā darbojas dzelzceļa aģentūra labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Right, so Mr. Itala, yeah? Itāls kungs. Jā, paldies. Es runāšu par visām aģentūrām kopā, kā to darīja arī referents. Es vēlējos vispirms pateikties referentām par viņa veikumu un par viņu prezentāciju. Es pilnībā piekrītu, piekrītu tam, kas tika teikts par šīm aģentūrām, bet tāds, man ir viens tāds vispārīgs komentārs. Patiesībā mums vajadzētu domāt par vienu lietu, par budžeta disciplīnu visām aģentūrām vājais punkts ir gadskārtējības principu ievērošana. Un ir jāskatās, cik lieli līdzekļu pārvietojumi šīm aģentūrām ir. Piemēram, aviācijas drošības aģentūrai šķiet šeit ir 5% pārvietoti uz 2000. 65% ir pārvietot, tas ir vairāk nekā puse no budžeta. Un uh, šeit tiešām ir jābažījās par budžeta disciplīnu šajās aģentūrās. Tad ir tādas mazākas lietas, ko pieminēja referents. Piemēram, šai pašā aviācijas drošības aģentūrā ir zināmi problēma ar personāla atlasi. Ja par to uzzinās prese, tad tas varētu ļoti iedragāt visu šo aģentūru reputāciju, un par to mums arī ir jādomā. Un vēl pēdējais par Cēsara uh, kopu uzņēmumu. Šeit atkal ir 86 miljoni eiro pārvietoti. Un šeit joprojām trūkst integrētas budžeta pārvaldības. Es strādāju arī budžeta kontrolas komitejā. Mēs arī šo jautājumu rūpīgi izskatīsim. Un tad vēl ir tādas politiskas problēmas. Mēs zinām, ka šajā ekonomiskajā situācijā ir liels politisks spiediens uh, samazināt Eiropas Savienības budžeta apjomu. Un aģentūras tagad izmanto tikai pusi no tām atvēlētajām līdzekļiem. Un kā tad šīs aģentūras varēs tagad pamatot, ka tām ir nepieciešams vairāk līdzekļu, jo tās spēj izmantot tikai pusi no piešķirtā. Bet es piekrītu uh, ka mums ir jāapstiprina aģentūru budžeta izpilde, jo nav nekādu likumu pārkāpumu, ir tikai jāuzlabo budžeta pārvaldība. Nākošais Alka Drāvīkungs. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Vispirms vēlētos pateikties referentam par uh, veikto darbu un par detalizēto pārskatu. Uh, un arī par to, ka viņš izprot tās problēmas, ar ko saskaras dažas aģentūras. Es piekrītu secinājumiem, ka par spīti trūkumiem mums ir jāapstiprina budžeta izpilde. Ja mēs tagad runājam par dzelzceļa aģentūru, tad šeit problēmas ir lielākas nekā citur bet mums ir arī jācenšas noskaidrot, kādēļ šīs problēmas ir radušās. Varbūt mums jāpiešķir jaunas pilnvaras šīm aģentūrām, bet varbūt mēs nepiešķirām pietiekam finansējumu, lai visus pilnvaras veiktu, un tas ir ļoti satraucoši. Mums parlamentam padomē komisijā jānodrošina, lai tiktu piešķirti nepieciešamie līdzekļi pilnvaru īstenošanai. Es domāju, ka turpmākās viedokļu apmaiņās ar šīm aģentūrām mums būtu jārunā ne tikai par attiec, uzticēto pilnvaru pasākumu īstenošanu, bet arī par uh, konkrētām problēmām, kas ir minētas uh, šajos ziņojumos. Paldies! Mrs. Durant, do you want to speak on this on behalf? Vai Durāna kundze vēlas izteikties zaļo vārdā? Ja nē, tad vispirms došu vārdu Fosters kundzei no ECR. Paldies priekšsādātāji, paldies referentam par izsmeļošiem paskaidrojumiem. Man ir tāds vispārējs komentārs. Parlaments atbalstīja aģentūru izveidi, un mērķis bija tāds, lai jaunā sistēma darbotos efektīvāk nekā atsevišķo dalību valstu sistēmas. Tika, bija paredzēts, ka šīs aģentūras maksās mazāk, tās efektīvāk izlietos līdzekļus un ka to darbs būs caurskatāms. Un tagad, ko mēs konstatējam, nevienmēr tā tas ir. Eh, protams, ir grūti kritizēt aģentūru izveidošanas posmā, jo aģentūras izveidošanai ir nepieciešama vairāki gadi. Tā tas ir, bet eh, runājot par aviācijas drošības aģentūru. Mm, uh, ir jāatcerās mums ka šo aģentūru finansē ne tikai Eiropas Savienība, bet to finansē arī avi, aviācijas nozare pati, un tādēļ viņiem ir pamats eh, cerēt, ka aģentūra darbosies pēc iespējas efektīvāk. Un kas vispār izriet no Ugijas kunga teiktā, uh, Eh, ko norāda revizijas palāta par personāla atlases principiem. Tagad šķiet, ka tas, mm, šī situācija nedaudz uzlabojas, bet uh, pieaug ar vien darbinieku skaits, uh, tiek pieņem dažādi noteikumi un normas, un uh, politiski šī aviācijas drošības aģentūra mm, tagad sāk pieņemt arī tādus kā politiski motivētus lēmumus. Jo tā taču gal galā nav sociālo lietu vai vidas aizsardzības aģentūra, tai būtu jānodarbojas ar aviācijas drošības jautājumiem. Tas arī viss, kas man tagad būtu sakāms par šo aģentūru un vēl par Cēzāru. Taisnība, ka Cēzāra mēs vispār šajā komitejā interesējamies par budžeta jautājumiem un vispār Cezara izveidošanas būtība bija uzlabot Eiropas gaisa satiksmes efektivitāti. Un es domāju, ka mūsu komitejā ir jādod ļoti skaidrs signāls. Jums ir piešķirts finansējums, tagad ir jāsāk darboties un jāveic uzticētie pienākumi, un tas būtu jāsaka visām aģentūrām, ka tām ir jāuzņemas atbildība par savu pienākumu pie, pildīšanu, un ka tas ir jādara labāk. Un tad mēs redzēsim, kāda būs situācija nākošā gada beigās. Dirāns kundze, paldies, priekšsēdētāji, kungs, referent kungs, es nevarēju ieklausīties visu kolēģu teiktajā, bet uh, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, es tomēr saņēmu īsu pārskatu par, uh, par kolēģu teikto. Tika atzīts, ka ir jāapstiprina budžeta izpilde, ka ir uh, virkne komentāru, kam es pievienojos bet es vēlētos tālāk runāt par komisijas budžeta izpildi, kur referents ir Groškungs. Tālāk Van Dālen kungam vārds vispirms. Es vēlētos viņam oficiāli pateikties par to, ka viņš vadīja komitejas eh, darbu, kamēr es biju prom. Paldies! Es esmu sadalījis pienākumus ar Forsteres kundzi. Mēs apskatījām atšķirīgus gadījumus. Tieši runājot par dzelzceļa aģentūru, es uzdevu jautājumu komisijai. Es pats iedziļinājos bilancē, tā ir diezgan bēdīga. Man ir arī teksta priekšlikums Un es redzēju teksta priekšlikumu un grozījumu priekšlikumus, ko izstrādā Ugijās kungs. Es diezgan kritiski to visu vērtēju, <clears throat> jo vispār šīs aģentūras darbība ir uz robežas. Un es noteikti iesniegšu grozījumu priekšlikumu, pirms mēs pieņemsim lēmumu. Paldies, Rikē kungs! Jā, pavisam īsti par dzelzceļu aģentūru. Jā. Tātad divi komentāri. Daži eh, no punkti, ko minēja referents, ir saistīti ar dzelzceļa aģentūras darbības grūtībām, jo šī situācija ir ļoti sarežģīta. Ir 25 dalībvalstis eh, ar 25 atšķirīgām sistēmām un pat ļoti atšķirīgām sistēmām, un tam ja rezultāts ir tāds, ka uh, ir jāizmeklē kaut kādi incidenti un uh, nelaimes gadījumi, uh, un tā pašā laikā šai aģentūrai nav kontrols funkciju. Otrām kārtām šai aģentūrai ir grūti atrast personālu, jo tā cenšas pieņemt darbā labākos dzelzceļa ekspertus, bet dalību valstis nevēlas tos nosūtīt darbām aģentūrā, un tādēļ ir tiešām grūti atrast darbiniekus šai aģentūrai. Un pēdējais komentārs nav patiesībā diva, divas darba vietas. Ir Valensienā viena darba vieta un viens birojs, kas darbojas. Un uh, Francija, lai mazinātu šos izdevumus Eiropas Savienībai, Francijas maksā divus trešdaļus izdevumu no sava budžeta. Uh, lai kompensētu to, ka ir arī šis birojs Lillē izvietots. Tā kā, ja mēs paskatāmies, kāda ir nekustamā īpašuma izdevuma šai aģentūrai, tie ir mazāki nekā citām aģentūrām. Tas arī viss, ko es vēlējos teikt. Thank you for the commission. Liels paldies. Balučī kungs no komisijas lūdzu, jums vārds. Thank you, President. Um, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos runāt tikai par divām lietām. Pirmais ir uh, ziņojuma iesniegšanas gadskārtējība, un otrs jautājums ir saistībā ar atlases procedūru darbiniekiem. Jo īpaši gribētu atsaukties uz Jūģas kunga teikto, kas attiecas uz budžeta gadskārtējību, tad mums šeit vajadzētu nodalīt uh, maksājumus no saistībām, jo saistības tātad tiek veiktas katru gadu, bet uh, maksājumi tiek veikti saisti, uh, atbilstoši saistībām. Un tādēļ secinājumā tas, ko minējusi revīzijas palāta, ka šī konkrēta aģentūra, jo īpaši 2008. un 2009. gadās dēļ ekonomiskās krīzes, viņiem nācās uh, nodot dēļ sava pārnest sav, daļu sava kredīta uz nākamo gadu, jāsaka, tas nav nekas uh, nelikumīgs vai necaurskatāms, un viss ir darīts saskaņā ar šiem noteikumiem. Un kas attiecas uz personāla atlasi, tad vēlētos garantēt komitejā, ka komentārs bija, uh, kas bija attiecībā uz jūras drošības aģentūru, tad uh, tur at, darbinieku atlases laikā uh, iekšējā kvalitātes sistēma vēl nebija izveidota, un tagad šī sistēma pilnībā darbojas. Problēma vairs nav. Un visa katru reizi atlasa tiek uh, rīkota piedaloties iekšējai atlases komitejai. Uh, Un, kas attiecas uz aviācijas drošības aģentūru, tad problēma saistībā ar darbinieku atlasi lielākā mērā ir tā problēma, kā atrast um, ekspertus, kas spētu iziet šo atlasu. Tā ir tā lielākā problēma. Un Eiropas dzelzceļa aģentūrai ir tāda pati problēma, jo cilvēki, darbinieki strādā tikai uh, dažu gadu garumā, tad nepieciešams rast jaunus uh, ekspertus, un ir visai grūti atrast personas, kas vēlētos doties uz Valencienu, jo, nu, tur atrodas uh, birojas tātad, un tādēļ tas ir tāds sarežģījušais faktors. Paldies! Liels paldies, Banučī kungs! Esmu pārliecināts, ka Valencianas mērs domā, ka tā ir ļoti lieliska vieta, kur uzturēties. Labi, tādā gadījumā termiņi ir sekojuši attiecībā Gijas kunga uh, ziņojumu. Pir līdz 1. februārim jāiesniedz grozījumi, balsojums transporta komitejā notiks 28. februārī, uh, balsojums budžeta kontrolas komitejā būs 28. martā un uh, plenārsēdē balsosim 2011. gada maijā. Tātad līdz 1. Februārim, februārim iesūtām grozījumus. Liels paldies! Nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas uh, budžeta izpildes apstiprināšanu Grošakungam vārslūdzu. Paldies. Runa ir par 2009. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Runa ir par vairākiem punktiem, un es gribētu atsaugties uz to, kas jau tika teikts. Nevajadzētu vienmēr uh, uzskatīja to par pārkāpumu vai kļūdu, ka nav ievērots gadskārtējības princips. Jo, ja saistību apropriācijas uh, ir, ja tas ir pienākums, kas ir jāizpilda, tad uh, ja nekas netiek pārnest uz nākamo gadu, tad atliek gaidīt maksājuma apropriācijas un darbs kavējas. Kopumā attiecībā uz transportu lielākā daļa uh, līdzekļu paredzēti TNT, tātad Eiropas transporta tīkliem, izmantojums ir gandrīz 100%, 934 uh, eh, miljoni eiro bija saistība apropriācijās un 830 maksājumu apropriācijās. Izlietojuma rādītājs ir ļoti labs. Um, šajā ziņojumā ir pieminēts vēlreiz arī aģentūras, bet par tām es nerunāšu. Uh, Pozitīvi novērtēts arī Galileo izmantojuma rādītājs ir pieaudzis, bet šis projekts ir tāds, kur efektivitāti nevar mērīt ar līdzekļu izlietojuma rādītāju gadā. Te ir vajadzīga tāda ilgtermiņa pieeja un jāraugās vairāku gadu, um, nu, kas notiek vairāku gadu gaitā par Marko Polo, ja es pareizi atceros, tad šī multimodālā platforma un tās izveide, tā bija iniciatīva, ko mēs atbalstījām, bet izmantojums, līdzekļu izlietojums bija diezgan nepilnīgs, un tas bija tāpēc, ka procedūras bija ļoti sarežģītas. Un tagad es gribētu labprāt paskaidrojumu par Marko Polo projekta uh, par līdzekļu izlietojumu, vai šis līdzekļu, šī ļoti apjomīgā līdzekļu pārdala 50%, ar ko tā ir izskaidrojama. Un vēl viens komentārs, par to mēs šeit esam runājuši vairāk kārt par līdzekļu izlietojumu Eiropas transporta tīkliem TNT un arī sadarbība ar reģionu komiteju. Nu, kopumā koordinācija varētu būt labāka, struktūra fondu atbalsts no, kof, no kohēzijas fonda nevienmēr ir atbildes Eiropas pievienotās vērtības principam, bet vēl ļaunāk ir tas, ka nauda tiek atvēlēta projektiem un finanšu tādām modalitātēm, kur ļoti labi ir zināms, ka finanšu analīze, kas notiek pirms tam, ir bijusi ļoti slikta, un tas nozīmē, ka līdzekļi tiek, netiek izlietoti efektīvi. Un, manuprāt, mēs budžetam un budžeta komitejai, tāpat arī reģionu komitejai varam pateikt, ka mēs vēlamies, lai līdzekļi tiktu izlietoti efektīvāk, lai reģionālajā politikā koordinācija būtu labāka, cita starpā arī līdzekļu izlietošanā, un tas ir mūsu visu interesēs protams, arī mobilitātes interesēs Eiropas Savienībā. Un pēdējais komentārs par īpašo revīzijas palātas konstatējumu ziņojumā, par īpašo ziņojumu. Ka, ka koordinātoru iecelšana bija ļoti pareizs lēmums veicinot mobilitāti starp dalību valstīm un veicinot struktūru sadarbību. Un ir pateikts arī, ka investīcijas dzelzceļa sektorā ir simtprocentīgi izlietots ļoti efektīvā veidā. Es atbalstu um, budžeta izpildes apstiprināšanu, protams, ņemot vērā manis iepriekš teikto. Dravī, no. Paldies. Alka Dravī, nelūdzu Meisners kundze. Paldies, priekšēdētāji. Mūsu referente Jensen, ēnu referente Jensens kundze nevar būt klāt, viņa lūdza mani uzstāties. Uh, Paldies Groša kungam par viņa ziņojumu. Lielās līnijās tam var pilnībā piekrist. Un Groša kungs tiešām ir pamanījis vissvarīgāko. Marko Polo gadījumā ir problēmas, kas jānovērš. Un tāpat kā Groša kungs, Jensen kundze piekrīt tam, ka ir nepieciešams uzlabot koordināciju starp reģionu komiteju un transporta politikas veidotājiem. Par uh, līdzekļiem jau bija runa, un komisārs, ar komisāru Kallasu jau notiek informācijas apmaiņa, bet šeit jāturpina strādāt pie koordinācijas uzlabošanas. Jensens kundze varbūt papildinās manis teikto ar vēl dažām piezīmēm, bet kopumā paldies, Groša kungs. Thank you, Mrs. Durand. Uh, merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, Groša kungam par šo ziņojumu, un es atbalstu viņu teikto, bet man ir, es gribu runāt par uh, Marko Polo par transeiropas tīkliem un saskaņošanu. Jūs pareizi norādījāt, ka nepieciešama lielāka koordinācija, bet es uzskatu, ka ir jābūt arī lielai atklātībai un uh, informētībai. Protams, šeit uh, ten sakarā ir uh, dažādu summu aprēķināšana un budžeta. Uh, jautājumu, bet es uzskatu, ka ļoti svarīga ir atklātība un informācija, un ka šī jautājuma arī nedarbojas tāpat kā koordinācija. Un vēl viens komentārs komisijai. Es gribētu zināt, ko komisija dara vai ir iecerējusi darīt attiecībā uz uh, budžeta uh, ieteikumiem transporta jomā. Kā jūs reaģējat uz mūsu ieteikumiem par budžeta piešķiršanu transportam? Es gribētu zināt, kā komisija ņem vērā mūsu komentārus, vai tie tiek ņemti vērā vai netiek ņemti vērā, un kas notiek. Bradbērn kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos arī pateikties Matiju Grošam par viņa veikumu un gribu teikt, ka arī varu piekrist vairumā viņa, izt, vairumā viņa izcelto punktu. Katru gadu mēs saņemam ziņojumus un noradām uz problēmām un tomēr apstiprinām budžeta izpildi. Te varbūt mums vajadzētu sākt rādīt vairāk zobu šai sakarā un tā visu neapstiprināt. Protams, mēs šeit nodarbojamies ar transporta jautājumiem. Varbūt, ka šeit arī nav tie lielākie pārkāpēji šai jomā, bet, kā Groškungs pareizi norāda, ir virkne punktu, kas ir steidzami jārisina, virkni problēmu, kas steidzami jārisina, piemēram, par kļūdu par kļūdām. Protams, tiek teiks, ka komisijai darbs jāuzlabo. Bet, ja mēs tagad paskatāmies uz komisiju, šeit ir divi miljārdi mārciņu, un pat ja būtu tikai 5% kļūdas iespēja, tad šeit runa par 100 miljoniem mārciņu nodokļu maksātāju naudas, un tās ir lielas summas, tāpēc šā, šis problēmas ir steidzami jārisina. Uh, transporta joma, varētu teikt, varbūt nav tas sliktākais iemesls, ja mēs domājam par reģionālo politiku un citām lietām, tad tur šīs kļūdas procentuāli ir vēl daudz lielākas, bet tomēr ir runa par finanšu disciplīnu un finanšu atbildību. Un vēl divi citi punkti, kas man satrauc. Viens ir, uh, kā norādīja Groškungs, personāla atlases problēmas. Jā, šeit viņam ir pilnība, pilnīga taisnība. Uh, ir jābūt tādām saprātīgākām atlases procedūrām, un tās arī ir jāsaskaņo ar finanšu plānošanu, jo šķiet, ka šobrīd ir tā, ka tiek piešķirti līdzekļi, cerot, ka tos varbūt būs iespējams izmantot, nevis konkrēti izvērtējot, kāda ir šo finanšu izlietošanas varbūtība. Un e, visbeidzot, e, šis punkts saskars ar iepriekšējo, ka mums ir visos gadījumos jāveic izmaksu un ieguvumu analīze. Ja mēs tērējam līdzekļus e, un šo līdzekļu izmantojums dod mazu pievienoto vērtību, tad varbūt vispār nav jēgas šādus projektus īstenot un es arī iestājos par labāku finanšu pārvaldību un atbilst, atbalstu Grošu kungu ieteikumu. Tagad Benučī kungs no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlētos atbildēt par Marko Polo programmu. Šķiet, ka tā ir vispopulārākā šai zālē. Marko Polo ir cieši saistīta ar dzelzceļu un jūras transporta attīstību. Lielākā saptī, eh, subsīdija daļa tiek maksāta par eh, tonnām uz kilometru. Eh, transporta sektora nopietni ir skārusi ekonomikas krīze, un tas arī ir ietekmējis Marko Polo īstenošanu 2008. un 2009. gadā. Uh, tie, kas atlases procedūrā bija izraudzīti programmas īstenošanai, atteicās no maksājumu saņemšanas. Daudzos gadījumos tika piešķirts apropriācijas, bet nebija iespējams veikt izmaksas, jo tie, kas saņēma uh, grantus, vienkārši atteicās no šo projektu īstenošanas. Eh, tā nu tas ir noticis. Un ir jāpatur prātā, ka 2009. gadā tika pārskatīta regula, lai veicinātu mehānismu izpratni un padarīt šos mehānismus finansiāli pievilcīgākus. Un 2011. Uh, gadā mēs ceram uh, atkal uh, atjaunot parasto situāciju šai jomā. Nākošais jautājums - Trans Eiropas tīklu programma un reģionālā un kohēzijas fonda izpilde. Mēs cenšamies situāciju uzlabot jāpaturprātā, ka reģionālais un kohēzijas fonds eh, vai eh, lielā mērā ir eh, pašvaldību pārziņā, un šīs Transeiropas tīklu programma ir programma, kurā virzība ir no augšas uz leju, un mēs skatāmies šajā sakarā uz katru projekta atsevišķu īstenošanu. Finanšu plānošanā ir trīs posmi - daudzgadu plānošana, gadskārtējā plānošana, prioritāro un nepriori, neprioritāro projektu izvēle. Un, protams, parlaments arī par šo situāciju tiek informēts. Tālāk par kļūdas procentu īpatsvaru. Šeit uh, parasti tas ir zem 5%, šeit ir runa par 2,4-2,6%. Bet ja šis uh, procentu īpatsvars ir lielāks, kā mēs rīkojamies, mēs uh, veicām priekškontrolu un pēc kontroli uh, revīzijās. Mēs veicam arī profilaktiskās uh, revīzijas vai auditus. Mūsu rīcībā ir virkne instrumentu mēs uh, cenšamies arī izplatīt informāciju, lai samazinātu kļūdu procentus. Mēs vēlētos uh, finansējumu saņēmējiem palīdzēt uh, izvērtēt uh, pamatotos izdevumus un tos labāk izprast un ceram, ka līdz ar to mēs varētu arī samazināt šos kļūdu procentus nākotnē. Bet, protams, ir arī tas grūti panākams, jo ir ierobežots tas līdzekļu apjoms, ko mēs varam atvēlēt kontrolei un revīzijām. Un mēs uh, strādājam šobrīd pie kļūdu profilakses un ceram, ka tuvākā nākotnē saskat, saņemsim arī konkrētus rezultātus. Tagad vārds Matju. Uh, Paldies! Pavisam īsi par transparenci, ja ienāktu priekšlikums, to mierīgi varētu iekļaut tekstā, runājot par kļūdu apjomu. Es gribētu vēlreiz pateikt, arī 2009. gadā Eh, revīzijas palāta kā prioritāti vērtēja uh, inovācijas un pētījumus, nevis transportu. Un varbūt tiešām turpmākajos gados vajadzētu īpaši izpētīt, kas notiek transporta jomā. Un atbildot Dirānas kundzei, mēs kā Eiropas parlaments, uh, ja mēs redzam, ka uh, atgriežamo līdzekļu apjoms, par tā apjomu parlamentam ir jātiek informētam, ja nauda ir piešķirta, bet nav pienācīgi izlietota. Un parlamentam, protams, ir iespējas veicināt transparenci vai caurskatāmību. Manuprāt, ja transportā grib investēt, tad arī Eiropas TNT tīklos ir vajadzīga labāka koordinācija sadarbībā, un Eiropas parlaments varētu iniciēt šo uzlaboto koordināciju. Paldies! Again, Paldies! Arī šeit termiņš grozījuma iesniegšanai ir 1. februāris, balsojums transporta komitejā 28. februārī budžeta kontrolas komitejā 28. martā un balsojums plenārsēdē 21. maijā. Tātad 1. februārs šajā komitejā. Tagad, kad uh, visi ir izteikušies, uh, gribētu jautāt, vai jums ir kas sakāms, bet, nu jāsaka, aizmirsu uh, jums dot vēlreiz vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Nē, šķiet, ka kamēr jūs šeit nebijāt, mums bija ļoti garas diskusijas par atsevišķiem jautājumiem. Tādēļ ieteiktu sekojošo, ja kāds grib, varat iesniegt grozījumus, un beigās gribētu ko lūgt jums priekšsēdētāji. Uģes itāļu valodā tā tad ir tā jārunā, nevis uga, bet uģes. Nu, es saprotu, ka priekšsēdētājiem, kā Britam, varbūt ir grūtāk to izrunāt, bet uh, mana vācu kolēģe ļoti labi to ir iemācījusies. Tā tad dža priekšsēdētājs, nu, re, nākotnē mēģināšu pareizi izrunāt. Labi. Vai ir kādi uh, citi priekšlikumi pie dažādiem jautājumiem? Ja ne, tad gribētu tikai jums atgādināt, ka nākamā sanāksme būs pirmdien 14. februārī. Uh, Valentīna diena. Ceru, ka nekādi pārsteigumi negadīsies. Pulksten septiņos pēcpusdienā Strasbūrā. Tikšanamies ar komisāru. Liels paldies par darbu, paldies arī tūkiem, saka priekšsādātājs. Sanāksme ir slēgta un atgādināšu koordinātoriem atgriezties šeit pulksten 12.